rīta pulkstens 12. Tagad turpināsim uzreiz ar nākošo darba kārtības punktu. Stāvoklis Baltkrievijā. Un atkal pārstāvot komisijas priekšsēdētāju vietnieci un Savienības augsto pārstāvu ārlietās un drošības politikas jautājumos dot vārdu piebalga kungam. Lūdzu. Priekšsēdētāji godātie deputāti, man ir liels prieks un šodien arī izmantot šo iespēju ar jums arī diskutēt par situāciju Balkarēvijā, pārstāvot arī augsto pārstāvi Katrīnu Ašķānu. Eiropas Savienība ar vienu vairāk ir nobežījušies par situāciju Balkrievijā un par cilvēktiesību situāciju un par tiesiskumu valsts nodrošināšanu Balkrievijā. Pēdējo nedēļu laikā situācija ir kļūst vēl sliktāka. Mēs esam ieviesuši vairākus pasākumus, mēs redzam, ka Baltkrievis īstenotie pasākumi ir vērsti pret pilsonisko sabiedrību un tās opozīciju. Tas rada nopietnas bāžas. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka jānodrošina visu uh, politisku ieslodzītu atbrīvošanu un to rehabilitāciju. Šobrīd politiski ieslodzīto ieturēšana Eiropas valstī ir tiešām kaunpilna. Tāpat mēs esam saņēmuši ziņojumus par spīdzināšanu un necilvēcīgiem apstākļiem cietumos. Uh, vāras iestādes šobrīd ir atbildīgs par to, lai tiktu aizlieg, e, ievērots spīdzināšanas aizliegums un cilvēcīgas attieksmes nodrošina arī pret ieslodzītēm. Diemžēl tas netiek darīts. Opozīcijas iebiedēšana un pilsoniskās sabiedrības iebiedzīšana ir jāpārtrauc. Mēs redzam, ar vien tiek pieņemt ar vien drakoniskāki noteikumi un likumi, kas arvien ierobežo pilsoņu tiesības uz pulcēšanos, un tāpat arī tiek liekts ap kāda veida pilsoniskās sabiedrības atbalsts, tas viss ir jāceļ. Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kas arvien piemēro nāvis sodu. Tas ir haoss šobrīd, un tieši tāpēc Eiropas Savienība ir pilnīgi un pret nāvis sodu, jeb kādos apstākļos saskaņā arī ar parlamenta rezolūciju 16. februāra rezolūciju arī Eiropas Savienība tātad ko pieprasa, lai netiktu pievienots nāvisots Kanovalam un Kavaļovam un izsludināt maratoriju nāvisodu piemērošanā, domāt arī par tā pilnīgu atcelšanu nākotnē. Mūsu politika ir tiešām principāla. Mēs atbalstām mūsu cilvēktiesību, pamatvērtību un valsts tiesiskuma nodrošinājumu principu ievērošanu. Attīstība šobrīd valstī, kas arī reizē kaimiņu valsts mūsu Eiropas saimnības trim valstīm, ir nepieņemama. Tāpēc nepieciešama skaidri ierobežoja pasākumi, lai nodrošinātu politisko spiedienu, lai spēcīgi vēlreiz apliecinot mūsu politisko signālu Balkrievijai. Eiropas Savienība vairākas reizes ir uzsvērusi, ka viņi, mēs ar vienu esam gatavi pārskatīt situāciju. Janvārī padomu skaidri noteica kritēriju, lai arī saukt atbildības tos, kuri atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem, pilsoniskās sabiedrības apspiešanu, opozīcijas apspiešanu. Un tā tad norādīja uz konkrēti tām e, vienībām, kas arī ir ieguvējušas šādā autoritāra režīmē. Tieši tāpēc arī mēs pieprasījām, lai augstā pārstāve Aštoni pēc ārlietu padomas turpina šo darbu. Šis darbs šobrīd tiek turpināts, domājot arī par to, kas tad būs 21. martā jāpaņem ārlietu padomē, domājot arī par uzņēmumu kopienas interesēm, tātad kā mēs nodrošināsim, lai arī sankcijas vērst pret tiem uzņēmumiem, kas kļūst peļņu, sadarbojoties ar šādu režīmu. Šīs sankcijas nav vērstas pret Baltkrievijas iedzīvotājiem. Mēs uzskatām, ka tieši dialogs un austrumu partnerība ir veids, kā mēs varam viņus atbalstīt. Mēs esam gatavi atbalstīt mūsu divpusējās, daudzpusējās attīst, attiecības. Un mēs aicinām Valkrievijas varas iestādes tomēr rīkoties, lai nodrošinātu arī cilvēktiesības un tiesiskumu nodrošināšanu valstī. Kā to vairākas reizes norādījusi arī augstā pārstāva Aštoni, kopīgā paziņojumā ar valsts sektāru Klintoni janvārī Arī ASV ir gatava palīdzēt Baltkrievijai īstenot tās uh, prasības, prasības, kas vērstas uz Baltkrieviju. Tad domājot par atbalstu sabiedrībai kopumā, mēs redzam, kāds ir tiešām svarīgākais signāls. Mēs esam gatavi uzsākt sarunas par atviegloto vīzu režīmu un reizē arī parakstīt atpakaļ uzņemšanas līgumu, kas, protams, nāk par labu sabiedrībai. Tāpēc ir jāsaka nožēla, ka Baltkrievijas iestādes līdz šim pilnībā nav spējušas uzsākt šīs sarunas. Tāpēc mēs arī iedrošinām šo dialogu ar pilsonisko sabiedrību, izmantojot arī mūsu instrumentus un aicinot nodrošināt Baltkrievijas nepieciešamās modernizācijas reformas, nodrošinot arī iespējamos attiecību veidus un tālāko attīstību ar Baltkrievijas iedzīvotājiem un nodrošināt Eiropas Savienības atbalstu. Eiropas Savienība un tās dalība valstis vēlas palīdzēt Baltkrievijai un līdz ar to nodrošināt arī, ka viņi mācās un līdz to mēs viņiem palīdzām atgādinot mūsu veiksmīgos pārmaiņu stāstus. Mēs esam gatavi arī, protams, sniegt atbalstu un nodrošinot, ka arī valsts pārmaiņu procesā gūst atbalstu, piemēram, privatizācijas procesa īstenošanā. Eiropas dialogs tiks izsludināts 29. martā Briselē. Mēs vēlamies, lai tiktu iesaistīti visi politiskie spēki un pilsoniskā sabiedrība, arī iesaistot visas dalībvalstis. Šādos sarežģītos laikos ir jānodrošina arī vīzu komunikāciju kanāli. Tieši tāpēc mēs arī izmantojam savus kanālus Minskā pagājušajā gadā vasarā. Turklāt 29. februārī bija ne, nesaprotams Baltkrievijas paziņojums par to, ka polijas vēstniekam jāatstāja valsts, un tāpat arī komisijas pārstāvim, un tieši tāpēc bija attiecīgi Eiropas Savienības lēmums atsaukt visus vēstniekus Mūsu vēstnieki, protams, ir īstenojuši nozīmīgu darbu kā komunikāciju kanāli, un viņi arvien ir gatavi arī īstenot šo koordināto pieju arī attiecībā uz savu uh, atstāju, tad uh, uz to, ka viņi soli, ka viņi atstāja šo valsti. Jāatzīst, ka no Baltkrievijas puses, diemžēl, nav bijuši nekādi signāli, kas mums liktu mainīt savu attieksmi pret eh, režīmu Minskā. Nav bijuši politieslodzīto rehabilitācija, nav atbrīvot opozīcijas uh, ieslodzītie, un mēs redzam, ka opozīcijas apspiešana kopš desmitā gada arvien turpinās. Turpinās cilvēktiesību pārkāpumi, un tieši tāpēc, jā, mēs saprotam, ka sankcijas neuzlabos mūsu divpusējās attiecības ar Minsku. Uh, Tas ir jāsaka nožēla, bet tomēr tas ir neizbēgami. Tas mums jādara, lai aizstāvētu savas vērtības. Priekšsādātāji, es pateicos deputātiem, kas ir gatavi izskatīt tieši un nepārprotam šo ļoti sarežģītu jautājumu. Mums ir jāsniedz atbalsts sabiedrībai, Baltkrievijas cilvēkiem, jāpierāda mūsu solidaritāte, ka mēs viņus spējam atbalstīt un jānodrošina ciešāk starpība nākotnē, kad tas būs iespējams. Situācija, kā tā attīstās Baltkrievijā, mēs redzam, kas jau notiek kopš 2010. gada decembra prezidenta vēlēšanām, ir bijusi tiešām satraucoša, un tieši tāpēc mēs tam visu laiku esam piešķīruši politiskās prioritātes status. Mums jādara šis politiskais spiediens uz Baltkrieviju, lai tā mainītu savu opresīvo, represīvo politiku un veikt svarīgos soļus, kas tai ļautu līdz ar to, kā valstī, atgriezties Eiropā un nodrošināt sadarbību. Mēs sagaidām, kāda būs jūsu pieņemtā rezolūcija rītdien. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Tagad um, politisko grupu pārstāvji. Vispirms Protaševiču kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es gribētu teikt jums lielu paldies par šo ļoti kodolīgo politisko izklāstu par mūsu sadarbību ar Baltkrieviju. Baltkrievija ir mūsu kaimiņu valsts un uh, par uh, šo valsti mēs diezgan regulāri runājam Eiropas parlamentā. Uh, Februārī mēs pieprasījām, lai netiktu izpildīts nāves sots eh, Baltkrievijā. Šodien mēs eh, reaģējam uz tā, tādu kā karu, ko Minskas iestādes ir izsludinājušas pret Eiropu. Nebūtu ne katrs Baltkrievijā atbalsta notiekošo, jo sekas varētu būt tādas, ka valsts pamazām zaudē savu neatkarību. Arī šis neracionālais lēmums par sūtņu, par vēstnieku izraidīšanu um, nepie kā uh, laba nenoveda. Um, būs um, jācenšas normalizēt mūsu attiecības un politiskajiem aktīvistiem būs nepieciešams atbalsts, lai varētu organizēt nākamās demokrātiskās vēlēšanas, un viss vēl nav zaudēts. Paldies, Raučeka kungs, godātais komisārkungs, mūsu rezolūcijā ir minēts, ka Baltkrievijas režīms pats izvēlas izolāciju. Tas izolē gan pats sevi, gan arī Baltkrievijas tautu. Un ne jau to mēs vēlamies. Mūsu rezolūcijā mēs pieprasām solidaritāti. Mēs gribam gan paust solidaritāti un gribam, lai viņi zina, uh, ka Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā mēs izsakām, izrādām solidaritāti, piedāvājam palīdzību un ceram, ka Baltkrievijas kaimiņu valstis un Baltkrievijas uh, valsts iestādes uh, kādreiz īstenos demokrātisko procesu. Un šobrīd mēs redzam, ka Raugoties uz budžeta deficītu un vērtējot nākotnes perspektīvas, situācija ir smaga. No reformām izvairīties nevarēs, bet reformas nebūs iespējamas, ja tās neskars visu sabiedrību un nenotiks dialogs ar uh, neatkarīgām grupām, ar jauniešiem, ar opozicionāriem, ar žurnālistiem, ar arotbiedrībām. Ar Tikai šādā veidā jebkura sabiedrība, arī Baltkrievija, var nodrošināt sev stabilitāti un veicināt ekonomisko attīstību. To mēs gribējam paust savā rezolūcijā. Daļa no mūsu prasībām attiec uz politiskajiem ieslodzītiem neatkarīgi no tā, ko viņi pārstāv. Un Tādas ir mūsu prasības, un to mēs gribam redzēt mūsu kopīgajā rezolūcijā. Un es domāju, ka zem tā var parakstīties ne tikai sociāldemokrāti. Paldies! Tagad Ojulandes kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji! Aldes grupa priecājas, ka dalība valstis ir atsaukušas savus vēstniekus no Minskas um, pēc šī dip diplomātiskā konflikta izcelšanās starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju. Lukašenko kunga uzvedība ir skandaloza un Eiropas Savienībai nevajadzētu viņam glaimot, sūtot savus pārstāvjus uz Minsku, kā um, um, vēstniekus. Viņš ir ignorējis startautiskas vienošanās, uh, kas attiecās uz e ECO, un es negribētu, lai Eiropas Savienības vēstnieki godinātu uh, kriminālu diktatoru. Nevar būt progresa mūsu attiecībās starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, ja eh, Baltkrievijā nesāksies demokrātiskas reformas. Un tām ir jākoncentrējas uz pilsoniskā sabiedrības attīstību un arī um, jāatbalsta demokrātiskās opozīcijas centieni. Es eh, gribētu aicināt Startautisko hokeja federāciju pārcelt 2014. gada pasaules čempionātu no Beltkrievijas uz citu vietu, jo šī valsts nav pelnījusi īstenot šīs spēles. Ja diktators nesaprot, ko nozīmē demokrātijas principi, viņš nesaprot arī principus, saskaņā ar kuriem darbojas sports. Paldies! Tagad Werners Šulcs lūdzu. Ja, mani... Priekšstādāja kungs, dāmas un kungi. Baltkrievija atrodas ārkārtas stāvoklī. Prezidenta Lukašenko atkārtot ievēlēšana ir viltota un diktators ar teroru vēršas pret opozīciju. Dučiem nu, cilvēku, kur vienīgā vaina ir prasīt demokrātiju un uh, uh, pašnoteikšanos eh, ir iemest cietumā un tiek spīdzināti. Eiropas Savienība ir izteikusi ieceļošanas aizliegumu un kontu iesaldēšanu tiem, kas ir vainīgi par šo. Um, tiek īstenots spiediens Baltkrievijā. Mēs atbalstam no Eiropas Savienības puses atkal pilsonisko sabiedrību. Jāraugās, cik tālu mūsu pasākumi iedarbojas un jāraugojas kādēļ, piemēram, Baltkrievijas iekšlietu ministrs varēja doties uz Leonu uz Interpolu sēdi un Nacionālās olimpiskās komitejas delegācijas sastāvā diktatora dēlu ceļoja pa pasauli lielākā daļa Baltkrievijas uzņēmuma ir valsts īpašumā, bet 6 miljārdi dolāru tika ietirgot no Eiropas Savienības, un līdz ar to Eiropas Savienība ir, nu, it kā Lukašenko lielākais atbild, atbalstītājs un uztur to pie dzīves. Mums ir jāvēršas pret uh, režīmu tā, lai pēc iespējas nekaitātu cilvēkiem. Ekonomiskas sankcijas pret noteiktām firmām un starpniekiem būtu tāds liederīgs solis, jo uh, Um, tērauda un um, arī uh, jēlnafts produktu eksports un transports ar uh, Baltkrievija ir viens no ienākuma avotiem. Par um, hokeja meistars sacīkstēm runājot, es domāju, ka šie aizliegums soļi nav prasīti. Aizliegums um, Rīgot olimpiskās spēles uh, skāra Maskavu, piemēram, Pekinā tas tā nebija. Uh, Jo, ja mēs boikotētu sporta pasākumus konsekventi, tad mēs arī futbola meistars sacīpstas nedrīkstētu aicināt noturēt Ukrainā. Paldies! Paldies. Pēdējais runātājs politisko grupu vārdā būs Migaļska kungs, lūdzu. E, Paldies. Šī ir ļoti laba rezolūcija. Mēs pieminām e, jau atkārtoti to, ka gribam saglabāt ekonomiskās sankcijas, prasām, lai politiskie ieslodzītie tiktu atlaisti, lai e, notiktu politiska sadarbība, iestājamies par e, brīvību pilsoniskajā sadarbībā, e, politiskajā sabiedrībā un pieminam Dmitrija Bondarenko un Ivana Šilas vārdu, ar kuriem es uzturu regulārus kontaktus. Uh, Kas ir svarīgi šīs rezolūcijas gadījumā, bez tā, ko mēs parasti jau tajā ierakstām? Eiropas Savienība uzsver, ka tā atbalsta brīvus plašsaziņas līdzekļus. Un eh, agrāk vai vēlāk Baltkrievijā notiks brīvas vēlēšanas, kas būs brīvas un demokrātisks, un cilvēki varēs vēlēt par tiem, ko tie vēlas atbalstīt. Un es gribētu nepiekrist vienam no iepriekšējiem runātājiem. Ir svarīgi iestāties. ka runājot par hokeja čempionātu, tas nevar notikt valstī, kurā nav iemesla priecāties. Uh, kur tiek nu, mocīti politiskie ieslodzītie. Tagad Kariņkungs lūdzu. Priekšsēdētāji, komisārkungs. Man ģimenē ir četri bērni. Kad viens no maniem bērniem dusmojās uz otru, tas otrs vienmēr aiziet pie trešā. Kāpēc viņš aiziet? Jo viņam ir kur iet. Ar Baltkrieviju eiropas attiecības faktiski var arī uzskatīt līdzīgi kā starp bērniem ja mēs nerīkojamies uzmanīgi tad mēs varam baltkrieviju arī no eiropas aizdzīt projām jo viņiem ir kur iet un kur tas ir tā ir krievija kur demokrātiskās izpausmes pēdējos gados ir samazinājušās nevis palielinājušās. ja mēs vēlamies baltkrieviju pietuvināt eiropai tad mums ir jārīkojas manuprāt ļoti uzmanīgi un gudri. mums vajag lietot gan burkānu gan pātagu. tātad kas ir burkāns? burkāns būtu nevis samazināt bet palielināt ekonomisko sadarbību ar baltkrieviju. caur ekonomiskās sadarbības mēs panāksim to ka daļiedzīvotāji kļūs turīgāki izveidosies turīgais slānis mēs redzam pa visu ziemeļāfriku tajā pašā krievijā tā ir tieši vidusšķira turīgā vidusšķira kas pieprasa demokrātiskās maiņas valstī. kas ir pātaga? pātagai ir jābūt politiskajām sankcijām kas protams uztur prasības lai baltkrievijas valdība ievērotu cilvēktiesības. paldies par uzmanību! Paldies, Viganina kungs, lūdzu. Paldies, godātie kolēģi. Galvenais iemesls, kādēļ mēs šodien diskutējam par šo jautājumu, ir tieši plānotās sankcijas pret Lukašenko režīmu. Un tas, ko mēs piemērojam, tas kādā ziņā ir līdz šim varbūt bijis tāds kā diplomātskais karš starp Eiropas Savienību un Balkrieviju. Tāpēc man ir prieks, ka šodien Eiropas parlamentā, Eiropas Savienībā mēs paužam skaidru signālu Lukašenko režīmam, ka ir pilnīgi nepieņemami ka viņš mēģina varbūt kaut kā atsevišķi risināt sarunas arī izolēti ar atsevišķām dalībvalstīm. Eiropas Savienība ir vienota un tā darbojas vienoti. Tādēļ tas, ko mēs redzam, kas notiek Baltkrievijā, mums ir jāpanāk, ka tā virzās demokrātijas virzienā, ka tiek atbrīvot politieslodzītie un nevar vispār vairs būt politi ieslodzītie Baltkrievijā. Kā mēs to varam nodrošināt? kā mēs varam nodrošināt, lai nākamās vēlēšanas būtu kaut nedaudz godīgāks un taisnīgāks un demokrātiskāks. Man liekas, ka mums šobrīd trūkst izdomas. Vai nu mēs vien esam gatavi uzsākt sankcijas domājot par precīzi un tēmētām ekonomiskām sankcijām, kas tad ir vērstas pret um, Valkrieviju. Vienlaiks mēs arī runājam te arī par pasaules hokeja čempionātu un tam līdzīgi. Kaut galā to nemaz tā šobrīd vairs nevar pārcelt uz citu vietu, tas nav īsti iespējams. Bet, nu, mēs varam domāt, kā vismā efektīvākā veidā tomēr to šos jautājumus risināt un panākt kādus rezultātus. Paldies. Godmaņkungs. Es domāju, ka atbalstot lielākoties visus punktus šajā rezolūcijā, īpaši par tām sankcijām, kur vēršās e, pret cilvēkiem, kas tieši atbildīgi ir e, veicot represijas pret, e, pret, pret politiķiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, Baltkrievijā. Es tomēr domāju, ka rezolūcijā punkts, kas ir saistīts ar, ar hokeja čempionātu, ir nepareizi ielikts. Pirmkārt, ja tas ir 14. gads un vēl ir laiks panākt progresu un nevis pateikt, ka līdz 14. gadam nekas nebūs, un otrs, ir ļoti svarīgi saprast, ka čempionāta norisē ļoti daudz cilvēku ieradīsies Baltkrievijā. Līdzutēji daudz cilvēku, kas varēs tieši kontaktēties ar Baltkrieviem. Un brīvi izteikt savas domas un zināmā mērā uh, nodot to informāciju varbūt ne caur politiķiem bet uh, tieši par to kāda ir situācija un tas drīzāk palīdzēs mums kas uh, šis čempionāts drīzāk palīdzēs šim procesam par ko mēs cīnāmies nevis būs pretim. Paldies! Danke vielmals, Herr Kowal. Paldies, Kovala kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Es domāju, ka ir pēdējais laiks atbildēt uz jautājumu par to, kāda ir bijusi mūsu politika pret Baltkrieviju pēdējo gadu laikā. Kā mūs uztver Minskā, kā tiek vērtēta mūsu politika. Minskā politika mainās reizi sešos mēnešos, ir atsaluma periodi, tad kaut kas mainās, un tagad mēs domājam, ko darīt bet uh, mūžīgās runāšanas vietā vajadzētu taču beidzot padomāt un jāatzīst un jāapzinās, ka uh, mums ir jābūt saskanīgai politikai, mums ir jābūt vienotai uh, politikai, nevis no vienas puses jārunā par cilvēktiesībām, no otras puses jāveic investīcijas Baltkrievijā. Lukašenko ir um, tas eh, tieši lai ūdeni uz viņu dzirnavām. Un mums ir jāparāda, ka mūsu partners, partneris ir opozīcija, un Lukašenko tas ir jādzird no mums. Mēs gribam labākas attiecības un sagaidām progresu no viņa, gribam, lai pārtrauktu cenzūras pielietošanu. Uh, lai uh, būtu preses izdevuma brīvība, jādomā, ka Lukašenko nemainīs savu viedokli attiecībā uz brīvām vēlēšanām. Bet runājot par vēlēšanām, mēs atkal un atkal atgriežamies pie um, mūsu līdzinās pieejas, mainām savu viedokli reizi sešos mēnešos. Uh, mums ir jābūt tomēr um, neatkarīgiem situācija baltkrievijā ir nopietna un pasliktinās pieaug politisku arestu apšaubāmu tiesas prāvu skaits draud režīma pretiniekiem un presei ir vīzu aizliegumi braucieniem no un uz eiropas savienību. traģiski ka diviem jauniem puišiem pēc apšaubāma tiesas procesa ar nepārliecinošiem pierādījumiem tika noteikts nāves sods kura vieta un laiks turēti noslēpuma statusā neatklājot tos pat piederīgajiem. vienlaikus jāatzīst ka vēstnieka izraidīšana liecina ka režīmam nervi netur tātad jāturpina uzsvērt ka mūsu attiecību attīstība ir tieši atkarīga no tās spējas izpildīt saistības cilvēktiesību un tiesiskuma jomās. protams baltkrievija ir maza valsts tai nav bagātu dabas un enerģijas resursu tomēr pastiprinot sankcijas pret lukašenko režīmu jāizvairās arī no dubultstandartiem kādus dažkārt pielietojam vērtējot līdzīgus notikumus piemēram krievijā ir jāpaplašina konkrētas sankcijas pret režīma galvenajiem izpildītājiem aizliegumi iebraukt eiropas savienībā eh, mantas un bankas kontu iesaldēšana sankcijām ir jāvēršas tieši pret konkrētām personām un uzņēmējiem kas atbalsta šo režīmu taču ne tautu vai mazajiem uzņēmējiem. ja pārtrauksim sadarbību ar baltkrieviju tad visvairāk cietīs baltkrievu tauta savukārt mēs kļūsim vairs nevis par sabiedrotajiem bet pārdarītājiem bet režīma vadība izdzīvos noveļot vainu par savām grūtībām uz mums mūsu sankcijām ir jākalpo kā politiskam instrumentam tas nozīmē arī atbalstu baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai. paldies! Paldies! Palecka kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Augstā kara laikā vēstnieki tika izsūtīti, um, un to bija vienkārši darīt. Bet šobrīd Baltkrievijai joprojām ir izvēle. Pašizolācija šobrīd šai valstī draud no tiesas, un nākamās vēdēkļas, nākamās vēlēšanas visdrīzāk nebūs brīvas un demokrātiskas. Politiskie ieslodzītie ir jāatlaiž un tikai tādā veidā uzlabosies mūsu attiecības. Svarīgākie partneri, svarīgākajiem partneriem būs lielākā nozīme mudinot Baltkrieviju veikt pārmaiņas. Nedrīkst pieļaut, lai vienkāršie cilvēki ciestu. Uh, no sankcijām. Mums ir jāturpina uzturēt uh, attiecības ar Baltkrieviju, bet uh, Baltkrievija pati lēms par savu likteni. Un pilsoņu fórumam ir jāstrādā daudz aktīvāk jau tuvākajā laikā. Opozīcijas vadītāji un žurnālisti pēdējā laikā nebaudīja iespēju vispār pamest valsti. Un eh, jādomā, ka tas turpināsies eh, arī turpmāk, proti šīs represijas pret žurnālistiem. Eiropas Savienībai vajadzētu vērst Minskas uzmanību uz to, jo brīva pārvietošanās ir viena no būtiskām brīvībām pilsoņiem. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Kacmarek. Paldies! Tālāk eh, Kačmarek kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisār, dāmas un kungi. Attīstības komitejā es jau pateicos arī Ledija Aštonē par to, ka viņi ļoti skaidri un nepārprotami un ļoti strauji ir pieņems lēmumu šajos lē, jautājumā par Balkrieviju šoreiz. Tas skaidri pierāda, ka te ir Eiropas Savienības uh, izlēmīga, un, manuprāt, tas arī skaidri ietekmē uh, Baltkrievijas prezidentu. Un tāpēc mums būtu jāmeklē šādi veidi, kā mēs varam efektivizēt savus centienus vērstus pret Baltkrieviju. Manuprāt, pareizā metode būtu nodrošināt tādus instrumentus, kas tiešām sāpīgi un trāpīgi un ir vērsti pret iestādēm un pārvaldības modeli. Bet es neesmu pret uh, hokeja organizēšanu Es esmu pret, jo es uzskatu, ka prezidents Lukašenko uzskatītu, ka tas ir viņa atkal imidža veidošanas tēls, ko viņš parādīs kā Balkrievu, kā normālu valsti, bet tāds nav. Balkrievi ir valsts, kurā tiek pārkāptas pamattiesības, pamatbrīvības. Un līdz ar to, ja valstī nav demokrātija, tad nebūs arī hokeja. Nevar būt, ka hokeja čempionāts notiek valstī, kur pilsoņiem netiek nodrošināts pamattiesības un pamatbrīvības. Jautājums par sporta notikumiem. Un jūs to sasaistat arī, protams, arī Pekinu. Redziet, kas notiek. Pekinas eh, spēles nekādā veidā neveicināja cilvēktiesību attīstību Ķīnā. Līdz ar to šis arguments neiztur kritiku. Mēs nevaram to eh, piespēlēt Lukašenko. Paldies. Paldies. Tālāk. Mavrin Nikolas kungs, lūdzu. Paldies. Priekšstādātājs kundze. Sociāldemokrāta politiskā grupa ir par partneru attiecību stiprināšanu ar Austrum Eiropas valstīm. Šīs partneru attiecības ir virzīts uz demokrātijas institūciju stiprināšanu, energodrošību un reformām sociālā un ekonomiskā sfērā. ES atbalsta politiskas un sociālas reformas Baltkrievijā lai valsts varētu demokrātiskāk attīstīties. Mums ir vajadzīga tāda strikta nostāja attiecībā uz šodienas valdību. Mums jāattīsta pilsoņu, pilsoniskā sabiedrība Un Baltkrievijai būtu jābūt par patiesu Eiropeisku uh, valsts. Mums ir vajadzīgi politiski mērķi un jārada skaidri, kādas varētu būt attiecības starp Baltkrieviju un ES. It īpaši brīdī, kad ir liela demokrātijas trūguma. Valstī demokrātiskās tiesības tiek bradātas kājām, tiesiskas valsts principi netiek ievēroti, politiskie opozicionāri nonāk cietumos, mēs to strikti nosodam un šiem punktiem jāvēl tīpaši uzmanību. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Stasni. Paldies! Nākošais runātājs Stasnīkungs pusotra minūte. Thank you, madam president. Paldies, priekšsādātāji. Pagājušajā nedēļā tikos ar Baltkrievijas uh, opozīciju un tas bija skaidrs atspoguļojums par to, kāda ir realitāte. Cilvēki ir pelnījuši vienādu attieksmi tā kā tā mums ir Eiropas Savienībā, lai viņi arī varētu baudīt šīs pamatiesības un man brīvības. Tā vietā ir politieslodzītie vajāšanas, spīdzināšanas, dažādi veidi represijas. Tas ir ikdiena, kas tiek vērsta pret iedzīvotājiem. Lukašenko režīms to ir nosodījusi visa pasaule. Arī ANO, jo ASV senās to ir nosodījis. Ir bijuši arī, protams, Eiropas Savienības rezolūcijas ir bijis arī atsevišķi pat Obamas parakstītais likums, kas tieši pieprasa Baltkrievijas demokrātiju. Tas tiek sauc par Baltkrievijas demokrātijas aktu. Hokeja čempionāts ir daļa no šiem arī tiesību aktiem. Hokeju nevar izmantot, lai spodrinātu savas valsts. Starptautiskā hokeja federācija ir atbildīga par šī sporta reputācijas saglabāšanu un to nedrīkst organizēt Baltkrievijā, ja neredzam, ka tiek uzlabot situācija Baltkrievijā. Mēs pieprasām, lai starptautiskās kokeja federācija rīkotos. Un es ceru, ka arī nākošie delegāti, kad tiksies Helsinkos, tad pilnībā arī nobalsos, lai arī atbalstītu demokrātiskās pasaules prasības. Paldies! Grazie. La parola all'onorevole Crețu. Paldies. Tālāk Kretu kundze. E Priekšstādātājs kundze. Situācijas pasliktināšanās un spriedzes starp ES un Baltkrieviju ir nonākusi tādā ļoti nopietnā punktā. Ir atsākti vēstnieki, Baltkrievijas uh, rīcība ir jānosoda. Mums jāmeklē risinājums šai situācijai, mums jāpieprasa no Minskas uh, valdības, lai tā ievērotu mm, pilsoņu cilvēku tiesības atjaunotu demokrātiju. Ir skaidri mērķi. Piemēram, jāpārtrauc politisko pretinieku izsekošana, brīvas vēlēšanas un Baltkrievijas atvēršana Eiropas vērtībām. Tas ir prasības, kas jāizpild. Tāpat arī jāsaprot, ka uh, Baltkrievi iedzīvotāji ir izolēti un viņi cieš no šīs situācijas, viņus nomoka nabadzība un inflācija, kāda līdz šim nav bijusi. Paldies! Paldies! Tagad uh, brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runātāja ir Sājas kundze. Valko-Venäjän oppositio. Paldies, priekšsēdētāji. Baltkrievijas opozīcija ir pakļaut milzīgam spiedienam. To apspiež prezidents Lukašenko. Viņi nevar izceļot no valsts, tiek konfiscēti viņu datori, tiek apcietināti viņu vadītāji. Ziņu aģentūras ir norādījuši, ka arī atsevišķu asociāciju reģistrācija tika aizkavēta un noraidīta. Mēs pieprasām, lai tiktu atbrīvot politieslodzītiem. Tāpēc es atbalstu arī Ojulants un Štāsnī ideju. Mums visiem vajadzētu vienot un skaidri pateikt un pieprasīt, lai Startautiskās hokeja federācijas kongress pieņem lēmumu un pieprasa, ka tiek atsaukt lēmums par čempionāta organizēšanu Baltkrievijā 2014. gadā. Tas nav runa par sporta boikotēšanu, bet um, tā nevar būt Baltkrievija lai katrā ziņā eh, Lukašenko neizmanto savu vārdu spodināšanai to. Pasēsku kundze tālāk, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atrodu paradoxālā situācijā. Attiecības ar Baltkrieviju pasliktinās, pieauga diplomātiskā spriedze, lai, un tas ir uh, attiecināts uz valsti, kas ir kaimiņa, attiec, kaimiņa valsts. No uh, Lukašenko jāpieprasa pārtraukt represijas un pašizolāciju. Piemēram, pēdējais ziņojums, uh, ko sastādīja uh, reportieri bez robežām, uh, viņi rakstīja, ka praktiski nav iespējas piekļuvēja internetā. Uh, jo šī pieeja tiek bloķēta. Tāpat arī ir eh, ekonomiski sarežģīta situācija, un to pirmām kārtām izjūt eh, iedzīvotāji. Un es gribēju no augstās pārtās dzirdēt, kā mēs varam palīdzēt iedzīvotājiem un vērst sankcijas pret režīmu. Paldies! Lizekungs nākošais. Pani przewodnicząca, panie komisarzu byliśmy wszyscy. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisār. Jau vairākus gadus mēs piedzīvojam to, cik dīvainas spēles uh, norisinās eh, Baltkrievijā un kā to dara Lukašenko. Šī svārstības uz rietumiem, uz Maskavu. Nu, viņš dara šobrīd visu, kādā ziņā, lai sagrautu opozīciju, lai ierobežotu žurnālistus, viņš vēršas pret etniskajām minoritātēm, un viņš ar vienu turpina to darīt. Tāpēc eh, mm, man ir tiešām prieks, ka mēs beidzot esam rīkošies vienoti un esam atsaukuši tādus konsultācijām savus vēstniekus. Un tas tiešām apliecina, ka rīkojas vienot ne tikai Eiropas iestādes, bet arī dalībvalstis. Es domāju, ka tas būtu jāturpina arī tā nākotnē attiecībā pret eh, Aleksandru Kašenko režīmu. Tiesa, kā arī pasaules čempionāts ledus tātad uh, uh, hokejām, mums tas nedrīkstam pieļaut, ka tas notiktu Valkrievijā. Paldies! Nikolai Kundze. Priekšsādātājs Kundze. Prāgā Baltkrievija apņēmās ievērot cilvēktiesības, bet šī valsts pasliktina situāciju cilvēktiesībās, un tā ir valsts, kas ir geogrāfiski vistuvākā ES, un tajā pašā laikā atrodas vis tālāk vērtību izpratnē. Sankcijām jātiek piemērotām pat austram partnerības ietvaros. Mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem ar uh, visiem, arī ar kaimiņu valstīm, lai iz, īstenot spiedienu uz Minskas režīmu ar mērķi mainīt attieksmi. Lukašenko var to darīt, bet es šaubos, vai uh, viņš to gribēs, proti gribēs mainīt savu nostāju. Krievijai arī būtu iespēja pierādīt, ka tā ir, ka tā atbalsta cilvēktiesību principus, un varbūt, ka Krievija varētu uh, parakstīt starptautiskus dokumentus, uh, un uh, īpaši ar to domāju ANO priekšlikums. Paldies! Paldies! Komisāra kungs, lūdzu jums vārds. Prezidenta. Godātais priekšādātāji, deputāti, augstās pārstāvis Aštonas vārdā gribu jums teikt paldies par jūsu ieguldījumu, uzlabojot, cenšoties uzlabojot attiecības ar Baltkrieviju. Eiropas Savienība turpinās sniegt gan politisko atbalstu, gan finansiālu atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai, kas ir ļoti nozīmīgi, lai tiktu ievērotas demokrātiskās tiesības. Tāpat mēs uh, piedāvāsim politisku un, ja vajadzīgs, finansiālu atbalstu represiju upuriem. Un tas ir ļoti būtiski, jo šie cilvēki dažkārt var gaidīt atbalstu tikai no startautiskās kopienas. Un mēs turpināsim norādīt, ka vērsīsimies pret represijām. Uh, un turpināsim to darīt. Informēsim par to par Baltkrievijas iestādes. Mūsu interesēs nav vērsties pret Baltkrievijas tautu. Mēs gribam vērsties pret cilvēkiem, kas ir atbildīgi par represijām. Un šajās debatēs ir ļoti būtiski, un tas parādījās arī debatēs, ka mēs visi esam viensprātis par to, ka Baltkrievijas nākotne ir Baltkrievijas tautas rokās bet viņiem tiešām ir jābūt iespējai, jādod iespēja ņemt likteni savās rokās, bet šobrīd viņiem tādas iespējas nav, un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāturpina savi centieni. Un, kā es jau sacīju, uh, arī augstās pārstāve ļoti priecājas par atbalstu, ko saņem no Eiropas parlamenta, un es augstu novērtēju jūsu rezolūciju. Paldies, tagad ir seši, ir seši rezolūcija projekti, debatas par šo jautājumu ir beigušās, balsojums būs rīt pulksten 12. Un vēl ir tagad paziņojums.